27. 28. aprīļa sēžu protokoli ir pieejami vai ir pret tiem iebildes par protokolu? Pagaidiet, lūdzu, brītiņi. Vai jūs gribējāt izteikties par protokolu? wollten sie sich zum protokoll zu den minutes? vai jūs gribējāt izteikties par protokolu? presidente a nome di tutto eh, quanto yes yes. pagaidiet lūdzu. Man vispirms ir jāraugās, vai ir kādas iebildes pret protokolu, vai kādas iebildes pret protokolu. Nav tādu. Tad tās esam apstiprinājuši protokolu esam apstiprinājuši. Jūs gribat izteikties par reglamentu jautājumu, Gutičīnī, kungs. Allora, prezidente, annome di... Priekšsēdētāji. Piedzāgžņu kustības vārdā ziņoja, ka paties skandāls ir izcēlies saistībā ar sociāldemokrātu grupu un skar mūsu parlamentu kopumā. Es atsaucos uz mūsu reglamentu un deputātu rīcības kodeksu, tāpēc kā šī persona ir sordo tika nosodīta, notiesāt uz pieciem gadiem e, fiskālas izvairīšanās dēļ un turpina e, ieņemt vietu parlamenta un ekonomikas monetāro lietu komitejā. Uzskatu, ka tas ir interešu konflikts un priekšsēdētāji lūdzu jūs pārbaudīt manis sacīto un e, veikt e, nepieciešamo aicinu uz Renātu Sordo demisiju. Tas nav pieļaujams priekšsēdētāji. Es aicinu jūs respektēt mūsu parlamenta godu. Nav pieļaujami, ka šajā parlamentā atrodas notiesāti cilvēki. Haben Sie sich jetzt beruhigt? Vai jūs tagad nomierinājāties, kolēģi? Labi. Nē, Pitēlas kungs, par to es tagad debati neatklāšu. Arī Eiropas parlamentā mēs vadamies no tiesību valsts principiem, tas nebija e, reglamenta jautājums, bet politiski motivēta deklarācija. Jūs minētais kolēģis ir pirmās instances tiesā notiesāts, un viņš ir e, pārsūdzējis šo uh, spriedumu. Līdz tam laikam arī katrā tiesība valstī, arī jūsu valstī ir uh, nevainības prezumcija, tādēļ man kā priekšsēdēm nav uh, tiesība iejaukties šajā procesā, es arī to negrasos darīt, tas ir Itālijas tiesu uh, ziņā vispārējais. Ja ir attiecīga deputāta ziņa. Parlaments šī deputāta imunitāte ir atcēlis. Tas viss, kas mums bija darāms. Protams, Itālijas tiesa sistēma ies savu ceļu, bet es saprotu, ka jūs kā politiķis gribat izmantot mūsu parlamenta eh, reglamentu, lai šo vienpusīgo paziņojumu paustu. Filips de Bakers ir iecelts par po, eh, Beģijas valdības locekļu Vočehovska kungs ir iecelts par Eiropas revizijas palādu locekli. Es apsveicu viņus abus parlaments, šos abus deputātus. Ir konstatēts, tad, ka viņi zaudējuši savu deputātu mandātu 2. respektīvi 7. maijā.